Buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per qualche minuto di ritardo purtroppo. Labrīt, es atvainojos, ka mēs nedaudz aizkavējāmies, nesākām šo sēdu laikā. Es eh, parasti esmu ļoti precīzi, bet es šorīt nedaudz iestrēgu sastrēgumā. Sākumā mums ir eh, jāapspriež viens temats Budžeta procedūra attiecībā uz Eiropas Savienības uh, budžetu. Eiropas ārējās darbības dienests. Uh, Fērnakungs ir uh, referents, viņš mums to izstāstīs. Un tas ir papildus darba punkts mūsu darba kārtībā šodien, ja jūs uh, tam piekrītat. Tas būtu pirmais punkts. Nē, pirmais punkts ir uh, atklāta uzklausīšana attiecībā uz Eiropas Savienības politiku tālajiem ziemeļiem. Šeit ir runa par uh, pirmo, tātad pirmo reizi mēs runāsim par šo svarīgo tematu šajā komitejā, un šī uzklausīšana, kā jūs varat iedomāties, noteikti būs tāda pedagoģiska un uh, noteikti noderēs Gālēra ziņojuma sastādīšanai, jo Gālēra kungs ir referents par šo tematu. Trīs eksperti ir ieradušies. Nei limiti in cui eh, lo sviluppo concettuale dei loro temi lo consentirà. Un uh, viņi stādīs priekšā savus tematus. bet uh, referenti un eksperti jau zina, ka viņiem vienmēr jāizsakās īsi. Katram būs desmit minūtes. Vilijas Austrings, pētniecības direktors uh, Ocean Futures uh, uzņēmuma Oslo, un viņam uzreiz vārds. Paldies, ka ieradāties. Well, thank you, Mr. Chairman. Lielas paldies, priekšēdētāji. Paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo ārkārtīgi nozīmīgo uzklausīšanu. Man bija jārunā par ārktiskā eh, reģiona ģeopolitiku. Ģeopolitika, protams, attiecas uz eh, attiecībām starp geogrāfisko teritoriju un starptautisko politiku. Šīs attiecības uzskata par ļoti ciešām. Un šeit es citēju Evē Saīdu. Tā kā neviena valsts nav ārpus vai pāri geogrāfijai, tas nozīmē, ka neviena valsts arī nav pilnīgi brīva no cīņas par geogrāfiju. Geogrāfiskā teritorija, par kuru runāšu šie, šajā īsajā prezentācijā, ir arktiskais reģions, jums tālie ziemeļi. Arktiskais reģions piesaista politisku interesi un Eh, arvien vairāk valstu sāk parādīt šādu interesi. Šīs valstis ir gan no Eiropas kontinenta, gan no Āzijas, tās gan ir mazas valstis, gan polāras, gan arī tropiskas valstis. Šīs intereses attiecas uz septiņiem, septiņām ģeopolitiskām iezīmēm, kādas piemīt šim reģionam. Pirmām kārtām - geogrāfiskais novietojums. Trīs kontinentos Tāpat arī tiek uzskatīts, ka šajā reģionā ir ārkārtīgi daudz strateģiski svarīgu rūpniecisku resursu, it īpaši naftas un gāzes. Jūras ceļi, arvien sarūkošais ledus režīms, militārie strateģiskais pielietojums, unikālā vide ar savu vieglo ievainojamību un trauslumu, kā arī regulārā saikne ar spēkā esošajām globālajām okeāna konvencijām. No šīm iezīmēm man lūdza īpaši parunāt par savstarpējo saikni. Es atvainojos, te kaut kas eh, notika ar datoru. Tad eh, par savstarpējo saikni starp uh, jūras ceļiem un sarūkošo jūras ledus režīmu. Pirmkārt, runāšu par geogrāfisko novietojumu. Neviena no lielākajām industriālajām teritorijām Krievijā, Ziemeļamerikā, Eiropā un Japānā neatrodas tālāk kā 3860 jūras jūdžu no Ziemeļpola. Tas nozīmē, ka apmēram 80% no pasaules rūpnieciskās ražošanas notiek uz ziemeļiem no uh, eh, 30. grāda, ziemeļu platuma grāda, un 70% no visām metropolēm atrodas uz ziemeļiem no uh, vēža zvaigznāja. Arktiskais okeāns eh, tādējādi ir industriāla vidusjūra, kas atrodas starp pasaules vislabāk attīstītākajiem un visvairāk ražojošajiem reģioniem. Tas nozīmē starp uh, Eiropas uh, ekonomisko uh, kopienu Atlantijas okeānā un Āzijas uh, lielākajiem ražošanas reģioniem Klusajā okeānā. Domājot par starptautisko tirdzniecību, tās atrodas arī starp uh, enerģijas ražošanas reģioniem un tādējādi var nodrošināt visīsāko ceļu starp šiem reģioniem. Pastāv trīs arktiskie jūras ceļi. Un ņemot vērā konkrētus īpašus nosacījumus, šos ceļus var izmantot konkrētiem mērķiem. Ziemeļa austrumu ceļš, kas iet uz ziemeļiem no Sibīrijas, ziemeļrietumu ceļš, kas iet cauri Kanādas arhipelāgam, un uh, transpolārais ceļš, kas iet uh, cauri centrālajiem arktiskajiem okeānam. Un uh, neatrodas nevienas valsts jurisdikcijā. Lai ilustrētu šo trīs ceļu potenciālu, es varētu jums dot vienu piemēru. Attālums no Jokohamas Japānā Un uh, līdz uh, Hamburgai Vācijā ir uh, tikai 6600 jūras jūdžu, ja tiek izmantots ziemeļ austrumu ceļš. Turpretī, ja tiek izmantots uh, Suecas kanāls, tad šis attālums sasniedz 11400 jūras jūdžu. Tas nozīmē, ka varētu par 42% samazināt eh, kravas pārvadājumu ceļu. Ja tiek izmantots transpolārais ceļš caur Ziemeļpolu, tad eh, šo attālumu var samazināt par vēl 700 jūras jūdzēm. Kopsavilkumā, ja mēs skatāmies uz šo detalizēto tabulu, tad Lielākā daļa no Ziemeļamerikas rietumu krasta, Krievijas austrumu krasta, Japānas, Ķīnas, Korejas un Taivānas ir tuvāk Eiropas Savienībai eh, kravas attālumu jomā, eh, ja tiek izmantots arktiskais reģions, nevis vidusjūra. Vēl svarīgāk, ja mēs domājam par ekonomiku, ir tas, ka vasaras periodā var ietaupojiet 10 eh, līdz 17 eh, dienas, ja tiek izmantoti ārktiskie ūdeņi, nevis sodzes kanāls starp diviem pasaules okeāniem kravas pārvadām nolūkojas. Jūras ledus, protams, vēl ar vien ir eh, vislielākais šķērslis, ja ir runa par regulāru transportu, kas notiek cauru gadu. Taču mūsdienās cilvēku izraisīta globālā sasilšana pavisam drīz radikāli izmainīs jūras ledus apstākļus uh, Ziemeļokeānā. Tas nozīmē, ka ziemas ledus apstākļi kļūs uh, tuvāki vasaras ledus apstākļiem. Laika periodā no 1976. līdz 90. gadam jūras ledus apmēri Atlantiskajā okeānā samazinājās par 1 miljonu kvadrātkilometriem. Un šī teritorija ir lielāka nekā eh, Norvēģijas, Dānijas un Zviedrijas teritorijas kopā ņemtas. Pēdējo 30 gadu laikā ledus biezums centrālajā okeāna, Arktiskajā okeānā ir samazinājies par 42%. Ņemot vērā šos un citus zinātniskos novērojumus, Eksperimenti norāda, ka jūras ledus biezums samazināsies par vēl 30%, un ledus tilpums samazināsies no 15 līdz 40% līdz 2050. gadam. Daži eksperimenti pat eh, norāda, ka uh, Arktiskais okeāns vispār būs brīvs no ledus pēc 20 gadiem. Pašreizējā kušana notiek ilgtermiņā, taču tā pātrinās. Līdz ar to jū, jūras ledus mala virzās arvien tālāk uz ziemeļiem un pavājina jūras ledu. Šajā zīmējumā mēs redzam, ka, uh, ka okeāna piekraste atbrīvojas no ledus. Un pēdējo gadu laikā tranzīta pārvadājumu sezona ir pagarinājusies no 3 līdz 5 līdz 6 mēnešiem. Taču jūras ceļi, tīpaši ziemeļa austrumu ceļš, tiek izmantots visu gadu, lai transportētu strateģiski svarīgus resursus uz tirgiem dienvidu platuma grādos. Šeit eh, septembra stabiņā jūs redzat, kā ledus samazinās laika gaitā. Ziemā, un tas ir martā, tad, tad eh, ledus pilnībā pārklāj šo teritoriju, taču šis ledus ar laiku kļūst arvien nestabilāks. These passages, the Kara, the Kara Sea route, Kāras jūras ceļš kas eh, ved no Taimiras eh, pussalas uz Murmanskas pilsētu, ir vislabākais piemērs tam, ka šādi visu gadu darbojošies jūras ceļi ir patiešām reāli. Kopš 1978. gada šis eh, ceļš ir bijis brīvs no ledus, to no ledus atbrīvoja, lai glāžu visu cauru gadu un tādējādi niķeli varēja transportēt no Igārkas uz Murmānsku. Pēdējo gadu laikā šis eh, ceļš tiek izmantots arī naftas transportēšanai, lai naftu nogādātu uz Eiropas un ASV tirgiem. Lai izmantotu šo ceļu, ledlauži pašlaik vairs nav nepieciešami. Seši moderni ledlāžu resursu nesēji, kas visi spēja darboties neatkarīgi no ledlāžiem visā šajā ledus periodā, ir pietiekami, lai nodrošinātu, ka šis ceļš ir brīvs visu gadu. Tiek sagaidīts, ka šāda veida ceļi, tāpat kā arī citi jūras ceļi, arvien palielināsies turpmāko gadu laikā, un tādējādi varēs rignolos resursus nogādāt uz dienvidu tirgiem. Šajā saistībā ziemeļa austrumu ceļa rietumu daļā ir īpaši pievilcīga, ņemot vērā, ka tā ir tieši piesaistīta Ziemeļu jūras koridoram. Ziemeļu jūras koridors ved no Baltās jūras ar partneriem Murmanskā, Nenetas un Arhangelskas reģionos līdz daudzām ostām Ziemeļjūrā. Šo koridoru apstiprināja kā starp reģionālu projektu 2002. gadā Eiropas Savienībā, un te ir iesaistīti partneri no 22 reģioniem 8 valstīs. Rietumu analītiķi šo koridoru uzskata par vissvarīgāko saikni starp, un šeit es atkal citēju, Ziemeļjūras koridoru un Ziemeļaustrumu ceļu, kas savieno Ziemeļrietumu Krieviju ar Kluso okeānu. Šeit beidzas citāts. Koridoram ir arī transatlantijas zars kas eh, savieno Ziemeļamerikas austrumkrastu ar Krievijas arktiskajiem reģioniem. Šo sāru sāka eksploatēt 2008. gada februārī, kad tika nogādātā pirmā naftas krāva uz Amerikas Savienotajām valstīm. Šīs transportēšanas izmaksas, naftas transportēšanas izmaksas no Murmanskas uz Ziemeļameriku var uh, salīdzināt ar tuvu austrumu izmaksām. Un tieši tāpēc eh, šī zara izmantošana noteikti palielināsies tuvākajā nākotnē. Īslandē pašlaik plāno izmantot šo zaru, piedāvājot eh, dziļo okeāna ostu, remonta iespējas pār, pār, kravas pārkraušanas iespējas no maziem uz lieliem tankeriem un tā tālāk. Šeit nav runa tikai par translantnātijas zara e, eksploatēšanu, bet arī par zara eksploatēšanu, kas savieno Krievijas ziemeļus ar Eiropas Savienību. Līdzīgs transportēšanas koridors klusajā okeānā līdz šim vēl nav izveidots. Tomēr pastāv norādījumi, ka šāds koridors drīzumā tiks izveidots, lai varētu izvairīties no pirātiem dienvidu ūdeņos, kā arī lai samazinātu reģionālo atkarību no enerģijas piegādēm, ņemot vērā tuvo austrumu nemierīgo politiku. Un iespējams, ka Ķīna šeit darbosies kā galvenais uh, operators kā mēs varētu stāties pretī mūsdienu izaicinājumiem. Tagad pievērsīšos vēsturē. Kūģis, kas dodas no Amsterdamas uz Jokohamu caur Ziemeļjūras koridoru un Ziemeļaustrumu ceļu, brauks tikai apmēram 400 jūras jūdzes pa sarežģītiem ūdeņiem ar ledu. Tas nozīmē, ka tie ir tikai 5 līdz 6% no kopējā kravas pārvadājuma ceļa. Vairāk nekā puse no šī ceļa ved pa no ledus brīviem starptautiskiem ūdeņiem, un uh, tikai 40% no šī ceļa sastāv no, uh, brī, no izbraucama jūras ledus. 19. gadsimtā tika izveidoti Suecas un Panamas kanāli, kas drastiski samazināja kravas pārvadājumus attālumus no tuvajiem austrumiem uz Eiropu. 21. gadsimta izaicinājums ir tikt galā ar šķēršļiem, ko izraisa jūras ledus samazināšanās, un tas ir jādara izmantojot starptautisko sadarbību un uzlabojot kuģu tehnoloģiju. To varētu izdarīt, apvienojot resursus no dažādām valstīm. Lielas paldies! Grazie, profesor um, Ost. Lielas paldies mūsu ekspertam. Un otrs uzstāsies Valestīngai Morsesens Es atvainojos, saka priekšsādātājs, ka nemāku varbūt izrunāt jūsu vārdu pareizi, bet eh, viņš ir no Rēķeviks universitātes. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Neuztraucieties par to, ka nevarat izrunāt manu vārdu, jūs nesat pirmais. Patiesībā es pētu ģeopolitiku, Ziemeļlēdz okeānu resursu jomā, un es sagatavoju šo prezentāciju tieši Eiropas parlamentam. Būtībā šajā ziņojumā es pievēršos galvenokārt diviem jautājumiem uh, - aplēšot resursu krājumus. Uh, tas bija 2008. gada ģeoloģiskais pētījums, un tur ir teikts, ka 30% no neatklātās gāzes un 13% naftas atrodas Ārtikas reģionā. Un ir ļoti svarīgi šie resursi, Un uh, vispēcot šajā ziņojumā arī tiek pētīts, kā varētu šos resursus izmantot, runājot par to, kā tiem varētu piekļūt, cik tie būtu noderīgi, kā tos varētu tātad tehniski iegūt. Un uh, galvenais uh, uzsvars šajā ziņojumā ir likts uz Arktikas dabas resursu uh, uh, izmantošana, ņemot vērā dažādus faktors, proti teritoriālie strīdi, kas pastāv šajā reģionā un potenciāli uh, juridiskie strīdi, ANO konvenciju loma attiecībā uz tiesībām jūrā un uh, problēmas, ko uh, rada Arktikas pārvaldība, jo īpaši tātad šie te teritoriālie strīdi starp uh, valstīm. Šeit jāmin arī multilaterālisms. Uh, un uh, Arktikas, uh, tātad Ziemeļlēdz okeāna uh, valstīm šeit būtu privileģēts stāvoklis - Krievija, Norvēģija, ASV un arī Grenlanda. Konflikti starp Ziemeļlēdz okeāna uh, Uh, valstīm un arī citām valstīm, piemēram, arī Eiropas Savienībai un Ķīnai šeit ir zināms intereses. Es gribētu teikt, ka neskatoties uz milzīgo gāzes resursu uh, potenciālu un uh, tomēr nav zināms, vai šo gāzi varēs izmantot tuvākajā nākotnē. Un uh, nekas arī nenorāda, ka uh, tas varētu mainīties. By the U.S. Geological Service, if they are correct. Uh, Lielākā daļa no gāzes un naftas resursiem atrodas tādās teritorijās, par kuriem nav strīdu, un līdz ar to uh, šajās valstīs nav vairs ekonomiski intereša. Šīs vienošanās starp uh, ASV un Kanādu, kas attiecas uz Bofortu jūru, bet eh, ņemot vērā drošības eh, kopienu, nav nekāda pamata uzskatīt, ka, tai pastāv, ka te būs liela konfrontācija. Tad pastāv vienošanās starp ASV un Kanādu par eh, ziemeļa austrumu ceļa izmantošanu. Ziemeļu ceļš, kas ved uz Krieviju, skar vairākus teritoriālus ūdeņus, bet lielākā daļa no šī ceļa tomēr atrodas starptautiskos ūdeņos. Uh, Es tāpat arī vēlētos apgalvot, ka šīs teritoriālās prasības eh, nav jārisina ātri. Tās neradīs starpvalstu konfliktus tuvākajā nākotnē, taču uh, pastāv divdomība attiecībā uz pārvaldību, jo, diemžēl, nav nekādas vēlmes risināt šādus eh, strīdus. Piecas uh, Ziemeļjūras okeāna valstis pavisam drīz organizēs institūciju, lai risinātu šādus strīdus. Ir eh, jāņem vērā vairāki saks, eh, faktori. Ir jāņem vērā ANO konvencija par šiem tematiem, bet ANO, diemžēl, nevar arī izsnākt strīdus starp valstīm. Visticamāk, ka šajā institūcijā darbosies piecas valstis, šīs uh, šī reģiona valstis, un tās arī varēs risināt eh, šādas teritoriālas prasības. Nevar eh, tomēr eh, apgalvot, ka šādu starpvalstu konfliktu vispār nebūs. Arktiskā padome būs lēmumu veidošanas institūcija, nevis lēmumu pieņemšanas institūcija. Tā darbosies pie zinātniskā darba un nodrošinās multilaterālu sadarbību, taču tā nedarbosies pie politikas vai drošības jautājumiem Arktiskajā reģionā. Ir jautājums par to, vai šī institūcija būs īstā, kas varētu risināt visus arktiskos reģionus. Šeit uh, ir runa arī par dažādiem teritoriāliem strīdiem un dabas resursu izmantošanas strīdiem. Viss eh, pretrunīgākais mēģinājums ir piecu uh, arktiskā reģiona valstu lēmums uh, Lulisatas eh, sanāksmē Grenlandē 2008. gadā. Šis lēmums bija svarīgs, lai nodrošinātu stabilitāti, paredzamību Arktiskajā reģionā. Taču eh, netika iekļautas trīs pārējās valstīs - Islandē, Zviedrija un Somija. Tāpat arī netiek ņemti vērā vietējie iedzīvotāji. Un tieši tāpēc arī uh, bija redzama uh, pretēja reakcija no šīm pusēm. Kanādas valdība 2010. gadā no, no, norganizēja vēl vienu sanāksmi. Šī sanāksme daudzējādā ziņā izgāzās. Piemēram, Hillarija Klintone publiski apsauca Kanādas valdību par to, ka netika uzaicinātas pārējās šajā uh, san, šajā institūcijā iesaistītās valstis. Tomēr eh, sarunas par arktisko pārvaldību ir jāturpina. Ir eh, vairāki argumenti, kas runā par pastiprinātu sadarbību starp eh, šīm trīs okeāna valstīm, lai starptautiskie strīdi neeskalētu. Es vēlētos teikt eh, kopsavilkumā, ka pašlaik tas, kas notiek Atiskajā reģionā, ir mobilizācija vai sagatavošanās. Šeit nav runa par militāru sagatavošanos, bet gan par juridiskiem strīdiem, jo ir jāinterpretē šis reģions, kas pašlaik veidojās. Tā ir ļoti potenciāla telpa. Te ir eh, runa par eh, starptautisku telpu, bet ir jāatcerās arī par nacionālo politiku tāpēc, ka pastāv dažādi suverāni, suverēni strīdi, un uh, šāda nacionāla retorika, diemžēl, mm, neveicina starptautisku sadarbību. It, it, it īpaši iesāksies uh, resursu ieguve. Īpaši vēlētos uzsvērt vienu punktu noslēgumā. Dažkārt, pat uh, ja spriedze šajā reģionā nav pārāk augsta, uh, Un, ja retorika var radīt politisku realitāti, piemēram, ja Krievi uzliek savu karogu uz uh, Ziemeļjūras, uh, uz, uz Ziemeļpolu, kā tas notika 2007. gadā, tad tas norāda, ka uh, šo teritoriju var izmantot uh, iekšējiem patēriņam. Tas var radīt ļoti lielu politisku reakciju Kanādā. Te var runāt arī par uh, ASV arktiskās politikas izveidī vai dažādiem paziņojumiem. Tieši tāpēc uh, šajā ziņā ģeopolitiskā attīstība un retorika var spēlēt nozīmīgu lomu. Lielas paldies! Grazie, profesori! Konklu... Lielas paldies, profesor kungs! Un uh, Līdz ar to prezentācija daļa ir beigusies. Tagad Džēms Reinolds no komisijas no, no vīdes ģenerāldirektorāta. Jums ir vārds, lūdzu. Uh, Paldies par šo te iespēju prezentēt Eiropas komisijas pieeju. Uh, šai te e, jaunajai Eiropas Savienības politikai Arktikas reģionam. Eiropas Savienībai ir skaidrs uzdevums Arktikas reģionā. Trīs no mūsu dalībvalstīm ir e, Arktikas valstis un arī Īslanda un Norvēģija ir cieši saistītas valsts ar mums. Daudz no Eiropas Savienības politikām un programmām tieši vai netieši ietekmē šo reģionu, Ziemeļlēdz okeānu. Arī pētniecība šeit ir jāmin, tur mēs esam ieguldījuši uh, apmēram 200 miljonus eiro papildus uh, tam, ko jau sniedz Eiropas Savienības dalība valstis. Vide, uh, vietēji iedzīvotāji, transports, jūras politika, zivsaimniecība, enerģētika. Un tās ir, uh, mēs esam aktīvi arī citās jomās, tos ietvaros, kas skar Ziemeņlēdz okeānu. Es šeit domāju par Ziemeļdimensiju, Barenca jūras sadarbību, uh, kur komisija arī ir viena no pusēm. OSPA konvencija, kas attiecas uz jūras vidas aizsardzību Atlantijas okeāna ziemeļdalā, kas eh, ietver eh, to eh, daļu, kuru aprakstīja arī Ostrēm kungs, un tas ietilpst šajā reģionā komisija, un Eiropas Savienība tur ir arī viena no pusēm. Neskatoties uz ekonomiskajām saiknēm un politiskajām un institucionālajām saiknēm, kas uh, piesaista Eiropas Savienību, um, tātad ir šīs e, ekonomiskās saiknes, kas uh, mūs sasaista ar šo reģionu, tāpēc mēs uh, sākam formulēt Arktikas politiku. Uh, Eiropas Savienības ministru padomas secinājumu, kas tika pieņemta 2009. gada decembrī, nosaka skaidrs prioritāts aizsargāt uh, Ziemeļlēdz okeānu un Arktikas reģionu saskaņā ar iedzīvotājiem un uh, saglabāt resursus. Mēs gribētu dot ieguldījumu arī uh, daudzpusējā pārvaldībā, balstoties uz pastāvošajām konvencijām, uh, piemēram, uh, ANO konvenciju par jūras resursiem. Un mēs gribētu arī pētīt ceļus, kā attīstīt tālāk šo reģionu. Mēs atzīstam, ka Arktiskā padome ir ļoti būtiska un uh, tās darbs ir būtisks, arī runātāji mūsu viesi tātad pievērsa uzmanību tam, ka Arktiskā padome veido lēmumus, tā varbūt nepieņem lēmumus, bet te ir zinām ietekme, un tāpēc uh, es domāju, uh, šeit arī komisija un Eiropas Savienība var dot savu ieguldījumu.